Thank you, colleagues. Paldies, kolēģi. Lūdzu, ieņemiet vietas. Lūdzu, tie, kas dodas prom, dariet to klusām, lai mēs varētu atsākt mūsu darbu. Septītais darba kārtības punkts deleģēto aktu un īstenošanas pasākumu rūpīga pārbaude. Mēs uzskatām par svarīgu mūsu rūpīgas pārbaudes stiprināšanu tādu svarīgu ES noteikumu kontekstā. Šodien pievēršam uzmanību maksājumu direktīvu iekšējā tirgu un citai regulai. AFR vēlos sveicināt Andrēju Bija, Orijas Sālēs no Digifizma un Rita Leidzenbeg no Digicompetition. Runājot par PSD 2 ir pieejami divi dokumenti. 2015. gada decembra diskusiju dokuments par nākotnes arties spēcīgai klienta autentifikācija, autentifikācija un 11. decembra dokuments par uh, informācijas apmaiņu starp uh, kompetentiem iestādēm par pasu notifikāciju. Un mēs gribētu vairāk uzzināt par šiem jautājumiem un tālāko darbību. Runājot par interchange fees regulas, septītais pāns regulā paredz, kā te ir e, paredzēta neatkarība attiecībā uz maksām. 8. decembrī ir sākts uh, publiski apspriežas par uh, maksājumu schēmām un uh, pārstrādes um, apstrādes dienestiem. Šodien un tālāk bija 8. martā apspriešanās, un vēlamies dzirdēt, tad bija nodoms par tālākajiem soļiem, un, protams, komisijas ieskat. Došu vārdu Enrija kungam, tad Sāles kundzei, Vezembek kungam. Uh, īsi ievadu vārdu. Lūdzu, lai jūs trīs izmantot no vairāk kā par 15 minūtēm. Lūdzu, Andrē, vārds jums. Paldies, priekšsēdētā kungs, komitejas deputāti. Es vēlētos pateikties jums par iespēju um, jums pastāstīt par aktuālāko veicot uh, man, mūsu mandātu attiecībā uz interchange regulu un arī maksājumu pakalpojumu direktīvu PMS2. Mēs apsveicam šos mandātus, jo tie ļauj EIB pildīt savus uh, pienākumus attiecībā uz vienoto noteikumu grāmatu un uzraudzības uh, konveģenci pakalpojumu sektorā un mazumtirdzniecības maksājumos, kas ir ļoti novatorisks sektors. EIB ir apņēmusies pildīt PSD2 un IFR mēķus, nodrošinot lielāko konkurenci mazumtirdzniecības maksājumu mm, nozarē. Es gribētu jums īsi pastāstīt par progresu, ko esam panākuši šo mandātu pildīšanā. Kā jūs pieminējāt, mēs saņēmām mandātu 7. panta 6. punktā, kur ir runa par maksājumu karšu schēmu nodalīšanu no maksām vienībām. Mēs ieviecām šeit eh, standartus, noteicām uh, prasības attiecībā uz maksājumu kartēm un vienībām, kas šīm vienībām ir jāpild attiecībā uz grāmatvedību un lēmumu pieņemšanas procesiem. Uh, EIB tika paziņots par šo mandātu diezgan vēlu pēc eh, sarunām par IFR, ka tās tika pabeigtas. Tik līdz mēs uzzinājām par mandātu, mēs izveidojām uh, darba grupu, kur mēs uh, strādājām gan pie kārtēm, gan arī pie proces, apstrādes savienībām un uh, domājam to visu pabeigt līdz 2018. gada jūnijam. Tāpat arī 2015. gada decembrī sākām uh, konsultācijas, mums bija arī publiska uzklausīšana konsultāciju periodā un to apmeklēja 55 pārstāvi no vairāk nekā uh, ļoti dažādām organizācijām. Uh, Eh, RTS projektā ir noteikti nosacījumi attiecībā uz organizāciju neatkarību un mēģinam šeit ieviest funkcionālu nodalīšanu, tāpat arī eh, vajadzīgo neatkarību, bet piešķiram arī izņēmumus konkrētos scenārijos. Grāmatvedības neatkarību cenšamies panākt eh, piešķirot to, ka izmaksas tiek noteiktas balstoties pēc aktivitātes, un arī lēmumu pieņemšanas neatkarība, ko mēģinam panākt pieprasot, lai uh, valdes sastāvā netiktu pieļauti interešu konflikti. Tāpat esam saņēmuši 16 atbildes uz konsultācijām un pašlaik tās izskatām. Ehm, esam nolēmuši publicēt galīgo projektu 2016. gada jūnijā, tātad 12 mēnešus pēc darbu sākšanas. Tagad es gribētu jums pastāstīt par IFR, pastāstot, ka uh, Tā kā EIB ir eh, pilnvaras izstrādāt RTS, tai nav pilnīgi nekādu legālu pilnvaru nodrošināt, lai RTS un IFR vispārīgi tiktu ieviestas finanšu iestādēs un lai tās uzraudzītu nacionālās iestādes. Lai veiktu šo lomu Eiropas likumdevējiem, vajadzētu nodrošināt, lai IFR būtu EIB mandātā, būtu jāgroza pamat, eh, būtu jāgroza dibināšanas statūti, un vajadzētu arī nodrošināt, lai visas iestādes tiktu iesaistītas. Bez šādiem grozījumiem EIB nevarēs veikt uzraudzības konverģenci šai ļoti svarīgai pirmā līmeņa regulai. Attiecībās PMS2 mums ir 11 mandāti, 6 eh, tehniskie standarti un 5 vadlīnijas. 12, 18, 12, 18 un 24 mēnešu termiņi, un tas eh, nozīmē, ka viss būtu jāpaveic līdz 2018. gada 1. janvārim. Tātad ir tā, eh, jāveic paziņojumi, eh, autorizācijas, drošības prasības, paziņojumi par incidentiem, reģistri, sūdzību procedūras un arī uh, kompensāciju procedūras. Sākām darbu pie septiņiem no 11 mandātiem paralēli. Esam jau publicējuši vienu konsultāciju dokumentu un vienu diskusiju dokumentu. Jūs noteikti atcerēsieties, tas tika darīts 2015. gada decembrī. Un eh, te divi tika publicēts arī oficiālajā uh, laikrakstā. Ir, eh, gal, galvenais, kas šeit ir jādara, ir uh, patērētāju apziņošanu, un tas eh, tiek veikts eh, sadarbībā ar ECB. Attiecībā uz PSD2 rīku mums ir jāsaprot, ka viss būs atkarīgs no RTS rezultātiem. Tātad, kā eh, bankas uh, tiks apziņotas par tirgus izaicinājumiem, tātad trešās puses piedāvātāji, kā tiks uzsākti maksājumi vai arī kā tiks iegūta kontu informācija. Mums ir doti tikai 12 mēneši, lai strādātu pie šī delikātā mandāta un lai saņemtu uh, pirmos rezultātus, mēs esam jau sagatavojuši diskusiju dokumentu, un tas tika gatavots uz diviem mēnešiem. Gatavojot šos RTS, EIB vajadzēs eh, ņemt vērā ļoti uh, sarežģītus kompromisus, un viens no tiem attiecas uz to, ka mums ir jāpanāk augsta līmeņa integrācija vienotajā tirgū, un tas nozīmētu, ka EIB uzliek uh, vienotus standārtus ļoti detalizētā līmenī, un no otras puses mums ir jādomā par novatoriskuma atbalstu. Uh, tas nozīmē, ka EIB būtu jāveic tieši pretējais, vajadzētu uzlikt ļoti augstas prasības uh, rūpniecības standartiem un tehnoloģiskajiem risinājumiem. Uh, EIB ir saņēmusi 118 atbildes uz šīm konsultācijām. Tas ir otrs augstākais atbilžu skaits EIB īsajā mūžā. Un tikai konsultācijas par banķieru atalgojumu saņēma lielāku atbilžu skaitu. Pašlaik mēs izskatām šīs atbildes un gatavosim konsultāciju dokumentu 2016. gada vasarā, un galīgais ar tēs tiks pabeigts uh, 2017. gadā, tātad 12 eh, mēnešu periodā, kāds ir noteikts šim darbam. Noslēgumā es gribētu norādīt, ka mēs esam apmierināti ar panākto progresu, veicot mūsu mandātu līdz šim, bet, protams, mēs saprotam, ka saskarsimies ar grūtībām pildot mūsu uzdevumus un virzoties uz priekšu, jo mums pietrūks resursu. Budžetā 2016. gadam EIB nav saņēmusi papildu finansējumu, lai pildītu šos mandātus. 2014. gada vasarā mums aicināja aplēst vajadzīgos resursus, četru mandātu veikšanai. Mēs atbildējām, ka mums būs vajadzīgi trīs FTS pirmajā gadā, divi FTS otrajā gadā un viens FTE nāk katru nākamo gadu, lai attīstītu šos mandātus un tos uzturētu. Bet nesaņēmām vispār nekādus resursus un mandātus skaits ir palielinājies no 4 līdz 11. Tas, protams, mūsu situāciju sarežģīja. Tas nozīmē, ka mēs nevaram uh, izpildīt um, darbu noteiktajā laikā, un esam sākuši pārskatīt prioritātes attiecībā uz mandātiem. Tātad pirmais būtu attiecības centrālajiem piekļuvis punktiem, un otrs ir EIB reģistrs. Es ceru, ka šis īsais ievads jums bija noderīgs, un es labprāt uh, atbildēšu uz jūsu jautājumiem arī mans kolēģis patērētāju aizsardzības eh, un finanšu novatoriskuma un maksājuma nodrošinājuma noteikts vadītājs ir klāt. Paldies, protams, mēs eh, ņemsim vērā jūsu teikto, mēs ar bažām arī uzklausījām to, ko jūs teicāt par resursiem, tas mūs arī uztrauc. Mēs ņemam vērā arī to, ko jūs minējāt attiecībā uz legālo pilnvaru uh, eh, nēsamību attiecībā uz uzraudzības darbu. Došu vārdu tagad Sālēs kungam no komisijas. Labrīt, paldies priekšādātāji! Paldies uh, ekonomisko lietu komitējai par to, ka ļāvāt mums piedalīties uh, diskusijās par šo svarīgo tematu. Man nav daudz nekā piebilstama. Gribēju tikai apstiprināt, ka patiešām PSD2 likumdošana tiek uzskatīta par ļoti uh, svarīgu un pozitīvu darbu pēc uh, šī tiesību akta pieņemšanas pagājušajā gadā. Paldies arī Eiropas parlamentam par to, ka mēs esam um, panākuši ļoti augstu patērēto aizsardzības līmeni un arī tirkus atvēršanu. Domāju, ka mēs redzam, ka tādā klasiskā veidā ir ļoti labi sadalīta atbildības starp komisiju un EIB. No mūsu puses um, vēlētos eh, teikt, ka Eiropas komisija pašlaik liek uzsveru uz eh, korektu eh, šī tiesību akta transponēšanu. Mēs uzskatām, ka šeit ir vajadzīgi standartizēt rīki, kas palīdzētu dalībvalstīm viņu darbā. Organizējam tādas parastas transponēšanas starpgrupas, mums viena notika februārī, otra būs rīt, starp citu, Un eh, šī gada laikā ir paredzētas vēl četras šādas grupas. Tāpat arī nākamajā gadā tiks organizēta šāda pasākuma, lai nodrošinātu, ka administrācijai un dalību valstīm būtu visas vajadzīgās zināšanas un instrumenti, lai nodrošinātu precīzu šī tiesību akta īstenošanu eh, laikā, kad tas būs vajadzīgs, tātad līdz 2018. gada janvārim. Kā norādīja Andrēs Kungs, ir ļoti daudz svarīgu pasākumu, kas ir uh, jāpieņem otrajā līmenī. Mums ir arī intereses, mm, kopīgas intereses kopā ar EIB nodrošināt, lai transponēšana būtu veiksmīga. Mēs ļoti cieši sadarbojamies. Mums ir regulārai kontakti, mēs uh, apmaināmies ar informāciju, lai nodrošinātu, ka pirmā līmeņa tiesība akti, kā arī otrā līmeņa pasākumi tiktu sagatavoti un pēc tam uh, īstenoti tādā korektā veidā. Tas būtu viss, ko vēlējos teikt, un uh, labprāt piedalīšos arī tālākajās diskusijās, ja tas būtu vajadzīgs. Paldies! Rīta Vezembēka. Ah, yes. Es atvainojos. Es uh, gribētu pateikties par to, ka mm, piecinājāt mūs izteikties. Tātad te ir runa par uh, darījumu maksas regulu. Tad, tad sākām darbu 2015. gada jūnijā, un eh, šī griezti stājās spēkā eh, pagājušā gada decembrī. Otrs noteikumu kopums stāsies spēkā šī gada jūnijā, un eh, starp šiem noteikumiem paredz arī nodalīšanas un apstrādes schēmas. Komisija ir norganizējusi vienu platformas tikšanos ar dalību valstīm, piedalījās finanšu ministrijas, kā arī uzraudzības iestādes, uh, tās izteicās par um, regulas īstenošanu. Tāpat mums ir paredzēta tikšanās jūnijā, kur mēs īpaši uzsvaru liksim uz uh, otro noteikumu kopumu. Tātad uh, pirmais jautājums ir, vai šis regulējums darbosies un vai tam būs vajadzīgā ietekme. Parlaments un padome ir aicinājuši sagatavot pētījumu, izvērtējot uh, šīs regulas ietekmi. Uh, Mēs esam nozīmējuši darbī, darbiniekus, kas pašlaik jau ir noteikuši nulles līmeņa par parametrus, tātad eh, kāda ir situācija pirms eh, regulas stāšanās spēkā, tā lai mēs pēc tam vēlāk varētu izvērtēt tās ietekmi. Mēs eh, runājām arī par regulēšanas un tehniskajām prastībām attiecībā uz apstrādi, kā jau mēs norādījām 7. pantā tiek teikts, ka schēmām un infrastruktūrai ir jābūt neatkarīgām um, grāmatvedības un lēmumu pieņemšanas ziņā, un pašlaik mēs uh, pabeidzam tehniskos standārtus. Kā jau jūs norādījāt, konsultācija dokuments tika publicēts 2015. gada decembrī, uzklausīšana notika februārī, tātad uh, kopumā komisija ir apmierināta ar procesu, taču mūs uztrauc kavējumi. Ir skaidrs, ka mēs nevarēsim pieņemt standārtus pirms stāsies spēkā noteikumi. Tas notiks 9. jūnijā. Tas nozīmē, ka nozarē būs uh, jautājumi attiecībā uz tehniskiem standartiem, kas būs um, tai jāievēro. Protams, ka spēlētāji var uh, izvēlēties ievērot šos uh, tehnisko standartu projektus, kurus publicē Eva, bet uh, nav skaidrs, vai tie būs galīgie standarti, un tas rada bažas. Tāpat mums ir bažas par ļoti konkrētiem jautājumiem. Viens no tiem ir uh, atruna, kas pašlaik ir paredzēta attiecībā uz uh, eh, novatorisku attīstību. Šeit mēs jautājam, vai šī atruna nav pārāk plaša. Tāpat arī jēdziens par uh, eh, defaulta procesu ieviešanu. Šeit schēmas varētu izvēlēties šādu defaulta apstrādātāju, un mēs uztraucamies, vai tas nav diskriminējoši. Tāpat Mēs domājam, vai nebūtu vajadzīgs mehānisms transfera cenošanai. Mums ir jānodrošina, lai šeit arī nebūtu diskriminācijas. Tāpat mums ir jādomā par standartu ieviešanu, un jo īpaši ir paredzēts uzvedības eh, kodeks uzņēmumu darbiniekiem, taču nav paredzēts sankcijas, un nav skaidrs arī, kā konkrēti tas tiks eh, īstenots. Pēdējais ir ļoti plašs apraksts attiecībā uz to, ka schēmas var uh, vienoties par dalītajiem pakalpojumiem, bet nav nekādu kritēriju attiecībā uz to, ko šie pakalpojumi ietver. Tas nozīmē, ka mēs uh, cieši sekojam līdzi EBA procesam un mēs uh, gaidam arī gala rezultātu, tā lai mēs saprastu, vai uh, tas, kas bija paredzēts regulā, tiks izpildīts. Labprāt informēsim jūs arī vēlāk. Mača. Paldies! Tagad došu vārdu abiem referentiem, kas strādāja pie šiem diviem dokumentiem. Pablo Zalba. Eh, gracias, presidente, gracias. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies jums visiem par sniegto skaidrojumu. Ir īpaši paldies, ka ieradāties šodien. Attiecībā uz MIF regulu Eiropas banku iestādēji saskaņā ar to ir jāsagatavo tehniskie standarti, ja iesniedz tos Eiropas komisijai līdz pagājušā gada decembrim. Faktiski EBA apsolīja līdz eh, šī gada martam iesniegšos eh, tehniskos standartu projektu. Uh, un piekrītu paustajām bažām. Acim redzēt, eh, maijā komisijai tiks iesniegt gala versija, kas dotu saskaņā ar eh, termiņiem uzņēmumiem tikai vienu mēnesi, lai spētu izpildīt um, nosacījums par banku karšu un apstrādes nodalīšanu saskaņā ar MIF regulas prasībām. Vēlētos dzirdēt, kāda ir komisijas reakcija uz šādu kavēšanos un vai Eiropas komisija ieteiktu atbildīgajām iestādēm um, attiecībā uz standartiem, kas ir MIF regulā, arī pārcelt šos termiņus, eh, lai atļautu uzņēmumiem pielāgoties. Paldies tālāk Antonio Tajānī. Paldies priekšsarētāji, paldies EBA pārstāvjiem un komisijas pārstāvjiem. Paldies par paustajiem komentāriem un arī par ieguldīto darbu strādājot pie šiem dosijē. Mēs, protams, strādājam pie abiem dosijē. Pirmkārt jau saistībā ar e, informācijas apmaiņu starp iestādēm un arī par uh, klientu identifikāciju. Man prieks e, red, nu, dzirdēt, ka vismaz daļēji šī procedūra noslēgta. Es saprotu, ka mēs kopumā esam procesa sākumā un vēlos atgādināt uh, komisijai un EBA, ka pol parlamenta politiskā vēlme ir pausta direktīvā, kur pieņēmām pagājušā gada maijā, un gan attiecībā uz tehniskajiem standartiem, gan komunikācijas standartiem starp iestādēm. Abos tātad parlaments sacīja, ka ir jābūt tehnoloģiski neitrālam procesam. Jebkas cits liktu šķēršļus operātoru darbībai tirgū. Tam visam ir jānotiek atvērti un neitrāli. Tehniskie eksperti, patērētāji, trešās puses visām, visiem ir jāsaprot, kā šī procedūra darbojas. Jo jebkāda birokrātiska pieeja, cenšanās slēpties aiz birokrātiskiem aizbildinājumiem, varētu apdraudēt visu sistēmu. Un, uh, ir ļoti svarīgi, lai maksājuma sistēmai būtu vieglāk piekļūt. Mums ir jābūt avangardā. Parlaments ļoti rūpīgi sekos šo dosie progresam, lai parlamenta politiskā griba tiktu īstenota. Vēlos pavisam skaidri to sacīt gan EBA, gan komisijai. Mums šis jautājums ir ļoti augsti prioritārs. Mēs esam lietotāju, patērētāju pusē. Vēlamies nodrošināt, lai nebūtu nekādu birokrātisko šķēršļu, Mūsu pienākums ir to visu rūpīgi pārbaudīt, lai nekas tāds nenotiktu. Esmu pārliecināts, ka gan EBA, gan komisija ļoti pozitīvi reaģēs uz parlamenta vēlmēm. Paldies! Tālāk ēnu referenta Ola Ludvigsons. Paldies! Jāsaka, ka šis jautājums saistībā ar nodalīšanu maksātāju maksājuma operatoriem un um, um maksājuma apstrādātājiem. Uh, tas viss balstās uz nepieciešamību nodrošināt uh, labāku konkurenci, kas ļautu samazināt izmaksas uh, patērētājiem un mazajiem uzņēmumiem un radītu apstākļus īstam vienotajam tirgumam. Diemžēl šīs debats ir atstāts otrā līmeņa likumdošanai. Uh, ir jābūt pilnīgai skaidrībai, kā var praksē īstenot šo nodalīšanu. Tehniskie standarti iet pareizajā virzienā, vismaz to projekts, un eh, tas sāk izskatīties pēc kaut kā, kas varētu arī funkcionēt, bet to nedrīkst atšķaidīt, strādājot pie gala versijas. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka šis teksts tiek vaināts, uh, Ir svarīgi uh, šos tehniskos standartus pienācīgi arī vēlāk īstenot. Es nedomāju, ka tas ir pieņemami, ja svarīgi tirgus spēlētāji sāks pārkāpt uh, noteikumus, tāpēc tam ir ļoti rūpīgi jāsako. Kas attiec uz PSD2, tehniskie standarti, kas tiek pieņemti, ir izšķiroši nosakot to, vai šī direktīva praksē darbosies. Mums ir nepieciešama taisnīga, godīga konkurence, lai konkurence darbotos veselīgi un produktīvi, un tam mums ir nepieciešama vienot spēles noteikumi. Skaidrs, ka tur ir nepieciešama pirmā līmeņa likumdošana. Kas attiecas uz komunikācijas ar piesaistītajām pusēm, ir vairāk svarīgi principi, eh, kas ir jāievēro. Pirmkārt jau uh, drošības prasības, tām ir jābūt ļoti skaidrām. Patērētājiem ir jājūt, jājūtas droši. Bet otrkārt, nevajadzētu pieļaut kādas normas, kas neļautu tālāk strādāt jau tirgu esošiem operatoriem un eh, neļautu īstenot viņu biznesa modeļus. Tas nebūtu pieļaujami. Tas nozīmētu, ka atsevišķi spēlētāji būtu spiesti atteikties no viņu biznesa modeļa. Ir jābūt skaidrībai, ka esošie bi biznesa modeļi var tikt izmantoti maksājuma apstrādēji. Tas ir pirmā līmeņa princips, kas ir jāņem vērā, izstrādājot otrā līmeņa noteikumus. Tāpat mums ir jānodrošina, ka tehniskie standarti eh, nedrīkst pieļaut to, ka bankas ierobežo tirgus ar detalizētiem pasākumiem, kāda šobrīd ir tā viena no problēmām tirgu. Trešo pušu pakalpojumu sniedzēji. Tiem ir jānodrošina, lai viņu produkti nekļūtu nepievilcīgi patērētājiem. Ir svarīgi, lai mēs neļautu bankām izvairīties no konkurences, spiežot veikt investīciju viņu pašu sistēmās, uh, trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem ir nepieciešama elastīga situācija, kur viņi var izmantot dažādas platformas, datorus, eh, planšetes, eh, mobīlos telefonus. Tam visam ir jābūt iespējamam nākotnē. Jā, tehniski tas viss ir sarežģīti, bet vispārīgā nostāja ir ļoti vienkārša. Mums ir jāizveido tādu noteikumu kopums, kas eh, rada atklātu uh, godīgu konkurenci, kur katrs e, tirgus spēlētājs var atrast savu vietu. Un es aicinu komisiju rūpīgi sekot tehnisko standartu izstrādē. Tas ir ļoti svarīgs process. Paldies, Ešlijs Foks, tālāk. Paldies, priekšsarētāji, par savstarpējo e, apmaiņas maksu. Regūvis e, pirms Kolēģis no EBA sacīja, ka par šo mandātu viņi informēts diezgan vēlu. Es teiktu, ka viņš ļoti pieklājīgi ir izsacījies, jo prasība izstrādāt šo tehnisko standartu nāca pašās triloga beigās, bez jebkādas konsultācijas ar EBA vispār. Un, manuprāt, ir nepareizi, ka likumdevēji kritizē EBA par to, ka viņi kavējas um, neievēro termiņu, ja mēs uzstādām jau no paša sākuma absolūti nereālu laika grafiku. Kā likumdevējiem mums ir jābūt piesardzīgākiem attiecībā uz to, ka aicinām komisiju un citas Eiropas Savienības iestādes veikt darbu, pieprasot to pēdējā brīdī un tad saukt viņus uz komiteju un teikt, kāpēc jūs to neizdarījāt ātrāk. Atbilde ir Tāpēc, ka ja mēs būtu viņus saulēcīgāk informējuši, un šie tehniskie standarti tika pieprasīti trilogu noslēgumā, mēs zinām, ka šie trilogi nav labākā uh, vieta, kur radīt labu likumdošanu, kompromisi tiek salikt kopā pēdējā brīdī. Un kā es saprotu, ka tā, tā bija padome un nevis uh, parlaments, kas prasīja šos tehniskos standarts. Tāds ir mans personīgais skatījums uz to, kā mēs šeit nokļuvām. Un tad varbūt EBA un komisija varētu atbildēt uz šādu jautājumu. Tas, ko mēs cenšamies eh, panākt, eh, lai, lai nebūtu eh, tās tādas situācijas, ka tiek ierobežot konkurence, sniedzot priekšroku saviem produktiem. Vai jums ir kāds piemērs, kur jūs varat uh, pierā, parādīt, ka ir atrasti konstatēti gadījumi pagātnē uh, par konkurences pārkāpumiem, kas uh, nozīmētu, ka šeit būs iegūmi. Un ja tā ir, tad nodalot grāmatvedības un organizēšanas procesus, vai tas garantēs, ka var ar potenciāliem pārkāpumiem tikt galā? Un priekšsarētāji eh, pievēršos tālāk PSD 2. Apvienotajā karalistē ir izveidota atvērtā banku darba grupas, lai savestu kopā banku darbiniekus un fintech nozars pārstāvis, lai izstrādātu uh, lietotņu uh, programmēšanas uh, saskārnību API uh, lai nodrošinātu informācijas apmaiņas ar bankām un trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem. Un ziņojumā, ko šī grupa publicēja, eh, rakstīts, ka eh, ir jāstrādā pie tā, lai banks varētu pārbaudīt, vai trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem ir eh, pienācīgi drošības pasākumi pirms ļaut viņiem piekļūt pas, patērētāju datiem. Tas tikai uzlabos patērētāju drošību. Apvienotās karalists atvērtā banku darba grupā ierosinā neatkarīgas iestādes izveidi, lai pārbaudītu trešo pušu pakalpojumu sniedzējus un izveidot balto sarakstu ar apstiprinātiem pakalpojumu sniedzējiem. Vai Eiropas komisija nevēlas apsvērt eh, kaut ko līdzīgu, izveidot Eiropas Savienības līmenī? Tas varētu palīdzēt mazināt eh, banku nozars bažas par līdzsvaru trūkumu starp drošību un atbildību PSD2 kontekstā. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Sofija Intvelde. Paldies, priekšsēdētāji. Es īstenībā vēlos piekrist pēdējam priekšlikumam, kuru Ešlijs tikko izteica. Manuprāt, paskroties savus valsts piemērus, es zinu, ka dažas bankas tik tiešām izmanto to, ka šobrīd trūkst kopīgus, kopīgi standarti uh, un tādējādi neļauj jauniem spēlētājiem ienākt tirgū, tādējādi kropļojot konkurenci. Tā kā tas noteikti būtu uh, labs solis uz priekšu, un fakts, ka būs vēl vajadzīgs laiks līdz PSD divi stājas spēkā, viņi izmanto šo brīdi, lai mazinātu konkurenci, nevis izmanto šo laiku, gatavojoties tirgus atvēršanai. Bet man īstenībā bija cits jautājums, jo es prasīju sepa jautājuma iekļaušanu šajā uh, darba kārtības punktā, bet priekšsēdētā jūs to nepieminējāt. Es aicināju komisiju ziņot par SEPA īstenošanas progresu, jo saņemu ziņas no iedzīvotājiem, ka viņi joprojām saskars ar problēmām šajā jomā, un mēs diezgan vēlu saņēmām ļoti īsu atbildi no Eiropas komisijas. Un es tomēr uzskatu, ka SEPA jautājumam ir nepieciešama plašāks uh, ziņojums par tā īstenošanas progresu Tā kā, ja tas nav pieprasīts no ekonomikas sekretariāta puses komisijai, varbūt mēs varam paredzēt šādu atskaitīšanos tuvākajā nākotnē. Paldies! Metu kārtīju neredz zālē. Reiman kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Runāju Svena Gīgolda vārdā. Vēlos uh, izteikt vienu komentāru un trīs jautājumus par kredītkaršu maksājumiem. Nesenā attīstība norāda uz to, ka kredītkaršu uh, pakalpojumu sniedzēji cenšas uh, apviet MIF prasības, izdomājot jaunas uh, um, pakalpojumu maksas, kuras neietver regula. Vai komisija ir konstatējusi šādas vai līdzīgas prakses attiecībā uz mēģinājumiem apiet uh, MIF aptvērumu vai darbības jomu? Un, ja gadījumā, ja tā tiešām ir bijis, un eh, ja tas tiks eh, konstatēts, kā tiks, uh, kāda būs rīcība attiecībā uz šiem centieniem. Un tālāk par PSD 2 īstenošanu kā EBA plāno izturēties pret elektroniskiem maksājumiem, lai nodrošinātu uh, uz kartēm balstītu maksājumus, it īpaši izmantojot uh, uh, pirkumus un, un, un šo elektronisko maksājumu līdzekļu izmantošanu pirkumu veicējiem. Marko Valī. Non nu, nu ho un intervento da fare su questo. Nē, es nevēlu šobrīd izteikties. Paldies. Barbara Kapela arī neredz zālē. Nu, tad dosim vārdu atpakaļ Andrē Rija. Thank you, Chairman. Well, on... Paldies, priekšsēdētāji. Pievēršoties pirmajam punktam, kas šeit izskanēja, proti par aizkavēšanos RTS attiecībā uz AFR sadalījumu. Vispirms lieta tāda, nu, tā ir pilnīgi skaidri. Vēlos uzsvērt to, ka mēs esam pilnīgi absolūti apņēmušies ievērot tiesību aktos paredzētos termiņus. Parasti mēs arī tos ievērojam, taču, diemžēl, ir tādi gadījumi, kad mēs nevaram termiņus ievērot. Kā jau tika minēts, šis mandāts sākās uh, diezgan vēl, līdz ar to mēs nevarējām sākt sagatavoties vēl sarunu gaitā. Šī ir joma, kur nepieciešams liels ieguldījums gan no uh, karšu schēmu puses, gan arī no uh, izvērtēju iestādēm. Un tad vēl ir viena lieta, nevēlos gan to milzīgi pārspēlēt līdz pat diviem, līdz pat laikam pirms diviem mēnešiem bija tikai viens eksperts, kas nodarbojās ar maksājumiem. Tas tiešām tad visu aizskavē. Taču uzsvēršu, ka daži RTS regulatīvie tehniskie standarti stājas spēkā pēc primārās, primāro pirmā līmeņa tiesība aktu stāšanās spēkā. Tas nav, tā nav kāda neparasta prakse. Tā ir gadījies vairāku mandātu gadījumā, kas mums tika uzticēti tad, kad RTS tiek uh, finalizēta pēc pamatteksta pieņemšanas. Un vēl bez uh, aizkavēšanās no mūsu puses varētu būt arī aizkavēšanās saistīta ar pieņemšanu komisijā vai arī um, tāpēc, ka padomi un parlaments izmanto tiem piešķirtās tiesības. Tad vismaz uh, eh, apspriedas dokumentā mēs noskaidrojam, ka mēs sagaidām, ka galīgais standarts būtībā būs pieejams ap to laiku, kad prasības kļūs aizstošas uh, karšu schēmām un izdevējdienestiem. Tas būtu saistīts uh, ar. Uh, lēmumu pieņemšanas procesiem. Un tajos jau tiks pieminēti šie standarti. Protams, eh, iestādes var eh, pieņemt šo standartus jau pagaidu periodā. Tā tad ir mm, apstākļi pārējais periodā. Mēs uh, zinām, ka parlaments skatījumā liela nozīme ir procedūru neutralitātei, prasībām, lai standarti būtu uh, atklāti un lai galīgais labums sasniegtu gala patērētāju. Tas arī virza mūsu darbu uz priekšu, un mēs esam gatavi ar mums iesaistīties, lai nodrošinātu, ka panākam šos mērķus mūsu darba beigu stadijā. Esmu gandarīts dzirdēt, kā ar tieši dodas pareizajā virzienā. Tagad, kā sacīja, mēs pārskatām komentārus, kurus esam saņēmuši un ceram, ka tos noslēgsim AFR ietvaros visnotaļ drīz. Nu, nevēlamies piespies, lai pašreizējie spēlētāji nonāk pie viena biznesa modeļa. Mm, Te ir runa par samērīgumu un par to, ka jātaino dažādās prakses, taču, protams, mēs vēlamies īstenot kopīgos standarts un principus, kas ir nepieciešami likumdošanas darbā. Dirk, es nezinu, varbūt tu vēlies atbildēs dažiem jautājumiem. Mm, dažos gadījumos jautājumi nav tieši mums. Te runa par eh, iestādēm Eiropas līmenī, kam jānodrošina šie stingrie drošības aspekti. Protams, tā nav, tās nav mūsu kompetence izpildīt šo lomu, taču saskaņā ar PSD2 mums ir juridisks mandāts nodrošināt prakšu sadarbību un konverģenci iestāžu ietvaros. Vismaz tagad pašreizējā ietvarā mēs vēlamies atbalstīt sadarbību starp iestādēm. Nu, līdz ar to tad esmu arī beidz savu stāšanos. Paldies! Paldies! Salas kungs lūdzu. Jā, vispirms vēros, vēlos izteikties par interchange fee regulation. Esmu piefiksējis divus piecus punktus, izteikšos īri par Zalbas kunga jautājumu. Vai septītā panta īstenošana būtu jāatliek ņemot vērā aizkavēšanos no Eiropas banka iestādes puses mūsu skatījuma, tas nav nepieciešams. Nacionāls varas iestādes var. Uh, īstenot eh, šo noteikumu. Neaizmirstīsim, ka 7. pāns 6. punkts eh, saka, Eiropas Banka iestāde var izstrādāt standārts, taču nu, tā nav tāds pienākums. Varētu būt arī tāds gadījums, ka EBA eh, e pieņem lēmumu, izstrād, neizstrādāt standārts, un tad tas katrā ziņā ir nacionāla iestāžu ziņā. Mēs uzskatām, ka nacionālās iestādes var īstenot šo pantu, kāds tas ir. Tās var arī pievērsties standārtu projektam, kādu to uh, izstrādājis Eiropas bankas iestāde, taču tam nav tas pienākums. Nu, katrā ziņā īstenošana nav jāatliek. Tāda arī mēs esam ņēmuši vērā Tuldiksona kungu sacīto, ka regula nebūtu jāizšķīdina, mēs to katrā ziņā ņemsim vērā mūsu dialogā ar Eiropas banku iestādi, tad, kad galīgais projekts ir izstrādāts. Atbildot Foks kungam, jā, nu dien, vienmēr ir labi Tad, ja parlaments un padome EIBai dotu vairāk laika, to mēs noteikti augstu vērtētu. Taču, kā jau es saku, standarti nav obligāti jāizstāv. Mēs uzskatām, ka ir ļoti labi, ka tie ir mūsu rīcībā, ka EIBA ir pieņēmusi lēmumu tos izstrādāt. Ir labi, ka arī attiecīgā nozara ir saņēmusi informāciju un ar to ir notikusi saziņa. Un padomē, parlamentam ir iespēja to lietu izskatīt, taču tā tas nebija pienākums šiem standartiem nebija obligāti jābūt izstrādāt. Tātad pašreizējais rezultāts jau ir labs, un mēs nedomājam, ka ir uh, kaut kas vēl jāatliek. Mēs arī uzskatām, ka Eiropas banka iestāde strādā nopietni, nevēlamies to kritizēt. Tad runājot par piemēriem, kurus jūs pieprasiet, no kurienes mm, ir šī doma, ka atsaistīšana nenovedīs pie problēmas. Šādi mm, piemēri ir enerģetikas nozarē, taču nedomāju, ka tos jūs gribētu saņemt. Mēs ne, saņemam neoficiālus uh, sūdzības no spēlētājiem procesēšanas apstrādes nozarē, jo tur tika sacīts, ka uh, katrs izmanto tikai savus interesētās kompānijas pakalpojumus. Taču Nīderlandē 90. gadu beigās bija tāds gadījums, kad kompetentā iestāde piespieda bankas uh, atbrīvoties no kopīgās apvienotās infrastruktūras. Tas bija, tā bija tāda sava veida atdalīšana. Un ir bijuši gadījumi, kad bankas pašas sepa karšu ietvaru kontekstā ir pieņēmusi, pieņēmušas uh, lēmumu uh, atstrā, uh, atdalīt schēmu no infrastruktūras. Un tad arī Gigolda kunga sacītais. Vai komisija zinot, ka ir sūdzības par schēmām un bankām, ka tiek izgudrots jaunas maksas, jā, mēs to zinām, mēs uh, uz to nopietni skatāmies, mums te būtu jābūt nedaudz piesardzīgiem, tā ziņā, ka interchange fee regulation uh, regula tiktu apiet tikai tad, ja uh, finansējums tiek uh, novirzīts no. no izdevēja uz eh, pārstrādātāju. Mēs taču mēs zinām par šīm sūdzībām, un tad, kad tās nonāk mūsu uzmanības lokā, mēs tās izskatām kopā ar nacionālām uzraudzības iestādēm, kas iespējams ir labākā situācija, lai par tām spriest. Paldies, Paldies Sales kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Dažas atbildes par PSD2. Vispirms, protams, mēs piekrītam komentāriem, ko sacīja Janī kungs un Ludvigsson kungs ka jāievēro PSD divi pamatprincips, un mūsu loma ir nodrošināt, ka visi sākotnēji nodomi no abām regulējošo iestāžu pusēm tiek ievērots. Mēs to darām daļēji ar transponēšanu, starpniecību kopīgi ar dalībvalsti. Un tad arī ir regulāra uzraudzīšana paredzēta pēc tiesību aktu īstenošana. Ja tas ir, tās ir klasiskās Eiropas komisijas pilnvers. Runājot par to faktu, ka dažkārt ir tāda uztvere, ka banku nozara mēģina pretoties jaunu spēlētāju piekļuvēja tirgumu. Arī to mēs dzirdam, acīm redzot, ir gadījumi, ka tas tā arī ir. Mums ir plaši kontakti ar nozars pārstāvējiem, patērētājiem, TTP, fintechs, bankām. Es domāju, ir pamats sacīt, ka mēs arī apzināmies to, ka daudzas bankas nopietni kārtīgi gatavojas PSD2 pilnīgai īstenošanai. Tās mēģina jau iepriekš paredzēt izmaiņas un pielāgot savu IT infrastru, infrastruktūru. Nu, iespējams, te ir atšķirīgi viedokļi, taču nav šaubu par to, ka tirgus gatavojas šīm lielajām pārmaiņām, kas materializēsies janvārī 2018. gadā. Īsti pakomentēšu dažus īpašos centienus apvienotā karalistē, kā to atgādāja Foksakungs. Jā, ja, ar lielu interesi izlasījām specifisko darbu no Eiropas atklātās banku darba grupas. Mums ir arī saziņa ar daudzajām iesaistītām pusēm, pārdomu grupām. Un apvienotai karalistē ir šādi dinamiski, nopietni spēki. Par iespēju, ka varbūt varētu būt kāda uh, iestāde, kas uh, tie liektu darbību TTP, tas nebija paredzēts tekstā, arī komisija to nebija paredzējusi instinktīvi. Es sacītu, ka varbūt būtu prātīgi pat labam pievērst uzmanību pareizai pirmā līmeņa transponēšanai, atbilstošanai RTS sagatavošanai un Eiropas Banka iestādes vadlīniju īstenošanai. Mēs pie tā strādājam, varbūt ir vērts to sīkāk papētīt. Nu, noslēgumā sīki um, īsa atbildi Infelds kundzei par viņas jautājumu, attiecībā sed. Komisija arī pie šī aspekta nopietni strādā. Kā zināt, termiņš tika atlikts no 14. februāra uz 14. augustu. Tātad tagad esam À, mēs tagad jau vesels divus gadus esam aizkavējušies. Juridiski dalību valstis izpildu prasības taču ir bijušas sūdzības no iedzīvotājiem, kas saskars ar grūtībām, īpaši ar tiešo debetu. Mēs uh, cieši sakojam šim procesam, esam sākuši desmit pilotu lietas pret uh, desmit dalību valstīm. Tas ir tā kā pirms pārkāpuma procedūras uzsākšanas. Un tas eh, īpaši attiec uz četrām lielām dalību valstīm, no kurām nāca vairums sūdzības divas, mm, četras lielās Eirozonas valsts. Un nesenā nākotnē, nā, eh, pagātnē nesam saņēmuši sūdzības no galva lietot, lietotājiem. Tātad skaidrs, ka dalībvalsts veikušas eh, centiens pēdējo 12 mēnešu laikā. Tā tad tiek identificēta atbilstošā kompetentā iestāde, kas nodrošina sepa prasību īstenošanu. Būšu gatavs jums sniegt papildu informāciju divpusējā sarunās. Paldies! Lielas paldies! Turpin priekšstādātājs. Paldies arī par jūsu sniegtiem atbildēm uz jautājumiem. Un arī paldies par to, ka atbildējāt Infeltes kundzes jautājumu. Ceru, ka tā apmierināt ar atbildi. Tad varam noslēgt šo sadaļu. Paldies, Andrija kungam komisijas pārstāvim par šo svarīgo viedokļu apmaiņu par ļoti svarīgo mūsu vienotā tirgu un finanšu integrācijas aspektu. Paldies, tad pārtraukums. Atsāksim darbu 11.45 ar balsošanu.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

Godāmie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sāksim darbu. Sāksim ar pārbaudi. Sākam balsot. Pārbaude. please. Still some colleagues to vote for the test, okay? Vai viss ir kārtībā? Jā, viss ir labi. Tad uh, līdz ar to varam akceptēt šos rezultātus. Sāksim ar uh, darījuša Rozātī ziņojumu par obligātu automātisku ap informācijas apmaiņu nodokļu jomā. 78. kursījums, kurš par pret atturas pieņemts. 81. grozījums par pret. Pārbaudīsim 81. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 84. grozījums, kurš par pret pārbaudīsim. 84. pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 85. par pret atturas pārbaudīsim Noraidīts. 86. par pret atturas noraidīts. 87. par pret atturas neredzu, kā balso dažas grupas. Šķiet, ka vajadzētu būt noraidītam, bet pārbaudam. 87. Beidzam balsot. Pieņemts. 88. par pret atturas pārbaudīsim 88. sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 89. grozījums par, pret, atturas, norādīts. 92. grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim, šķiet, ka norādīts. Viena tautas partijas grupā par daudz. Labi. Beidzam balsot. Noraidīts. 90. par, pret, atturas, noraidīts. 91. par, pret, atturas, noraidīts. A kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 96. grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim 98. sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts ar vienu balsi. 97. par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim 97. sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 98. par, pret, atturas, pārbaudīsim 98. Beidzam balsot pieņemts. 99. par pret atturas pieņemts. 100. par pret atturas šķiet, ka pieņems, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts ar vienu balsi. 101. grozījums par pret atturas, noraidīts. 102. par, pret, atturas, noraidīts. 103. par, pret, atturas, pieņemts. 107. par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim. Man likās, ka tās partija ir par. Beidzam balsot. Norādīts. Nu, es redzēju, ka tautas partijas grupa balso par, bet es kļūdījos 108. par. Pret. Pārbaudam. Nor, norādīts 109. par pret, atturas, noraidīts. 110. par, pret, pārbaudīsim 110. collects to vote. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 111. par, pret, atturas, norādīts. 104. par, pret, atturas, es atvainojos, jāpārbauda. Es gribētu, lai FDD ceļ roku, savādāk man katru reizi ir jāpārbauda. Beidzam balsot. Noraidīts. 112. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 113. par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim 113. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 114. par, pret, atturas. Šķiet kā tāds pats vairākums, bet pārbaudīsim. Neredz rokas. Beidzam balsot. Noraidīts. 115. par pret atturas noraidīts. 116. par pret pārbaudīsim. Close. Paldies. Noraidīts. Ar vienu balsi vairāk. 117. par, pret, atturas, pieņemts. B kompromiss, pirmā daļa, par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, par, pret, atturas, pieņemta. 121. grozījums, nē, 6. grozījums, par, pret, atturas, pieņemts. 122. par, pret, atturas, pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 123. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 124. par, pret, atturas, noraidīts. 125. par, pret, atturas, pārbaudīsim. Sākam balsot. 125. Beidzam balsot. Noraidīts. 127. par pret atturas noraidīts. 128. par pret Pārbaudīsim 128. Beidzam balsot. Noraidīts. 129. par, pret, atturas. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts 130. par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 131. par pret atturas noraidīts. 132. par pret atturas pieņemts. 137. par pret pārbaudīsim 137. sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts.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 Pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 140. par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudam. Sākam balsot. Es atvainojos. Jūs pacēlāt roku pārāk vēlu. Jā, skaidrs pieņemts. Beidzam balsot. Pieņemts. 141. par, pret, atturas, pārbaudīsim 141. Beidzam balsot. Atkal balss sadalās līdzīgi. Noraidīts 142. Par, pret, pārbaudam. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Astotais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. C kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 15. grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim 15. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. grozījums par pret atturas. Tāds pats vairākums noraidīts, nesatvainojas pieņemts. 17. grozījums par pret Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. D kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. E kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 34. grozījums par. Pret. Pārbaudam. Šķiet, ka noraidīts. Beidzam balsot. Noraidīts. 35. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 36. nē, 37. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 38. par, pret, atturas, noraidīts. 40. par, pret, atturas, pārbaudam. Norādīts, bet paskatīsimies. Beidzam balsot. Norādīts. 41. par, pret, atturas, norādīts. 42. par, pret, Pārbaudīsim 42. sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. F kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 45. grozījums par, pret. Pārbaudīsim, sākam balsot. Viena tautas partijas grupā par daudz. Beidzam balsot. Norādīts ar vienu balsi. 46. grozījums par, pret, atturas, norādīts. 47. grozījums par, pret, pārbaudam 47. sākam balsot. pieņemts. G kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. H kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 60. grozījums par, pret, atturas, pārbaudīt, šķiet, ka pieņemts. Diviem kolēģiem vēl ir jābalso. Beidzam balsot. Balss sadalās līdzīgi noraidīts. 61. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Netautas paties grupa ir par vai pret? Pārbaudam. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 62. par pret atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 63. grozījums par pret atturas. Neredzēju, kā balsoja Alde. Pārbaudam. Lūdzu, paceliet rokas. Šķiet, ka būs noraidīts. Beidzam balsot. Noraidīts. 64. par pret Pārbaudīsim 64. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar vienu balstu. 65. par. Pret. Sākam balsot. Gunār, jums vajadzētu būt par. Beidzam balsot. Atkal balss sadalās līdzīgi noraidīts. 66. par pret pārbaudam 66. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts ar vienu balsi. 69. par, pret, pārbaudam 69. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 70. par, pret, atturas, pārbaudam 70. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 3, nē, 71. par, pret, atturas, norādīts. 72. par, pret, Pārbaudam 72. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 73. par. Pret. Pārbaudam 73. Beidzam balsot.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 67. 68. Abi uh, ar personālu balsojumu balsosim atsevišķi. 67. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 68. tas pats. Personāla balsojums. Sākam balsot. Sekretariāts saka, ka šie grozījumi nav identiski, tāpēc par abiem ir jābalsos. Tātad balsojam par otro. Sākam balsot. Vēl vienam jābalso. Beidzam balsot. Norādīts. 133. Par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 39. 100. 135. tad par pret atturas noraidīts. Pārbaudam 135. sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 134. par. Pret. Atturas. Norādīts. 138. par. Pret. Noraidīts. Bal balsosim tagad par visu tekstu ar grūzīmēm. Personāla balsojumu. Sākam balsot. Četrdesmit seši pār, neviens nav pret, vienpadsmit atturējās. Tagad balsosim par normatīvo rezolūciju. Sākam balsot. Personāla balsojums. Lūdzu, balsojiet. Vēl daudziem kolēģiem jābalso. Viena tautas partijas grupā par daudz. Beidzam balsot. 45 ir pār, neviens nav pret, 11 atturējās. Pieņemts. Apsveicam referentu. Tagad Ziņojuma projekts, ko gatavoja Jakobs von Weizsikers, rekomendācija komisijai par virtuālajām valūtām. A kompromiss par. Gainst abstention. Pret atturas pieņemts. Imko 9 par. Pret atturas noraidīts. Kompromiss B par. Pret atturas pieņemts. Kompromiss C par. Pret atturas pieņemts pieņemts. Grozījums numur 60 par. Par, pret, atturas. Liekas, ka noraidīts. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts.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 pieņemts. Kompromiss G par pret atturas pieņemts. 84. par pret atturas pieņemts. 85. par pre, pret pārbaudam elektroniski 85. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 86. par pret atturas pieņemts. Kompromiss H pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Kompromiss I par pret atturas pieņemts. Kompromiss J par pret atturas pieņemts. 101. par pret atturas pieņemts. Pārbaudam elektroniski 101. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss K par pret atturas pieņemts. Kompromiss L par pret atturas pieņemts. IMCO 14 par pret atturas pieņemts. Citāts numur viens. Varbūt balsojam blokā par citātiem. Iz, izņemot trešo. Vai varam balsot blokā? Labi, par, pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums. Par, pret, noraidīts. Kompromisējumi par, pret, atsa, eh, atturas, pieņemts. Astotais par, pret, atturas, noraidīts. Imko 2 par, pret, atturas, noraidīts. Devītais par, pret, atturas, noraidīts. Desmitais par, pret, pārbaudām desmito, sākam balsot. pieņemts. 11. par pret atturas noraidīts. 12. par pret atturas noraidīts. 13. par pret pārbaudam 13. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar vienu balsu pārsvaru. 14. par, pret, atturas, noraidīts, 15. par, pret, atturas, noraidīts, 16. par, pret, atturas, noraidīts, 17 par, pret, atturas, noraidīts, 18 par, pret, atturas, noraidīts, 19 par, pret, atturas, noraidīts. Balsojam par tekstu ar grozījumiem. Sākam balsot. Personāla balsojums. Beidzam balsot. 54 par, 1 pret, 2 atturas pieņemts. Apsveicam referentu. Ejam tālāk. Stolojankungs ziņojums Nosaukums ir garākais, kāds mums jebkad bijis līdz šim, es tāpēc to nelasīšu pilnībā. Eh, SGS, SFS, FAG un POB. Kompromisā par, pret, atturas pieņemts, kompromiss B ar mutisku grozījumu no zaļajiem. Par, pret, pārbaudām Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 43. par, pret, atturas, pieņemts. 44. par, pret, atturas, pieņemts. 45. par, pret, atturas, pieņemts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 pret, pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 52. par pret. Pārbaudām arī šo. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss D. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret pieņemts. Kompromiss E par pret atturas pieņemts. 60. par pret atturas noraidīts. 62. par pret pret, pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss F par, pret, atturas, pieņemts. Kont 11 ar mutis grozījumu par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss G par, pret atturas pieņemts. Ko 66. par pret pārbaudām sākam balsot. Sešdesmit sestais. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss H, pirmā daļa. Nē, atvainojos, kompromiss H ar mutisko grozījumu par, pret, pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Kom par kompromisu ar mutisku grozījumu. Vēl daži nav nobalsojuši. Beidzam balsot noraidīts. Tāpēc balsojam par sākotnējo kompromisu, par pret atturas pieņemts. 71. par pret pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss I par pret atturas pieņemts. Desmitais punkts, sākotnējais teksts par, pret, atturas pieņemts, kompromiss J par, pret, atturas pieņemts, 77. par, pret, atturas pieņemts, kompromiss JA par, pret, atturas pieņemts, kompromiss K par, pret, atturas pieņemts, kompromiss L par, pret, atturas pieņemts, 81. par pret atturas pieņemts, 82 par pret atturas pieņemts, 83 par pret atturas pieņemts, 87. par pret pārbaudām 87. sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts ar vienas balss pārsvaru. 88 par, pret, atturas pieņemts, 89 par, pret, pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar vienas balss pārsvaru. 90. ar mutisko grozījumu no referentu. Pār, pret, atturas pieņemts, 91. par pret atturas pieņemts, 92. par pret atturas noraidīts, sākotnējais teksts, vai nav jābalso kompromisēm par pret atturas pieņemts, kompromisēm ar mutes grozījumu. Un vēl balsojums par daļām. Vispirms par pirmo daļu ar mutis grozījumu par pret atturas, manuprāt, noraidīts. Pārbaudām, lai būtu droši. Balsojam elektroniski par pirmo daļu ar mutisko grozījumu. Beidzam balsot. Jā, noraidīts. Tagad par Tātad par otro daļu tad balsojam. Par, par otro daļu balsojam. Par. Tātad kurš par? Pret. Pārbaudam otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tāda vēl ir trešā daļa par, pret, atturas pieņemts, un ceturtā daļa par, pret, atturas pieņemts. 99. par, pret, atturas pieņemts, kompromiss O par, pret, atturas pieņemts, 18. punkts, sākotnējais teksts pār pret atturas pieņemts, atsauce numur 1 pār pret atturas pieņemts, pirmais grozījums pār pret atturas pieņemts, otrais, a, pirms tam atsauce numur 2 pār pret atturas pieņemts, otrais grozījums pār pret atturas pieņemts, trešais oriģināla teksts pār pret atturas pieņemts, 3A ar mutis grozījumu par pret atturas pieņemts. Atsaucas 4 līdz 11 sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts, trešais grozījums par pret atturas pieņemts, ceturtais par pret atturas pieņemts, pieci par pret atturas pieņemts, seši par pret atturas pieņemts,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 pret atturas pieņemts, kompromiss Q par pret atturas pieņemts, 16. ar mutisku grozījumu no referenta par pret atturas pieņemts, kompromiss R par pret atturas pieņemts, kompromiss S par pret atturas pieņemts, 21. ar mutisko grozījumu no referenta par pret pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss T par pret atturas pieņemts. Kompromiss TA par pret atturas pieņemts, kompromiss U par pret atturas pieņemts, kompromiss UA par pret atturas pieņemts, kompromiss V par pret atturas pieņemts, 33. par pret atturas pieņemts, apsvērums J par pret atturas pieņemts, kompromiss W par pret atturas pieņemts, 36. par pret atturas pieņemts. Apsvērums M sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. Balsojam par tekstu ar grozījumiem, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 52 pār, pieciem atturoties. Apsveicam referentu. Un tad mūsu pēdējais balsojums - Tremozas kunga ziņojums par Savienības tiesību aktu piemērošanas pāraudzību. 2014. gada pārskats. Kompromiss AA par pret atturas pieņemts, kompromiss A par pret atturas pieņemts. Kompromiss B par pret atturas pieņemts. 12. par pret atturas pieņemts. 13. par pret atturas pieņemts. 14. par pret pārbaudam 14. pieņemts. 15. par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss BA par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss C pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts Kompromiss D par pret atturas pieņemts. Kompromiss E divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret pārbaudam otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 32. par. Pret. Atturas. Pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss F par pret atturas pieņemts. 38. par pret pārbaudām 38. sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. 39. par pret atturas pieņemts. 6. punkts sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. Kompromiss H par pret atturas pieņemts. 48. par pret atturas pieņemts. 49. par pret atturas pieņemts. 50. par pret pret atturas noraidīts. Kompromiss I par pret atturas pieņemts. 55. par pret atturas pieņemts. 56. par pret atturas pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss J par pret atturas pieņemts. 63. par pret atturas. Sākam balsot, pārbaudam 63. Beidzam balsot noraidīts. Kompromiss K par pret atturas pieņemts. 70. par pret atturas pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 71. pār pret atturas pieņemts. Kompromiss L par pret pret atturas pieņemts. 78. par pret pārbaudām 71. 78. protams, 78. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad balsojam par tekstu ar grozījumiem. Sākam balsot personāla balsojums. Beidzam balsot. 32 pār, 24 pret, 0 atturas, pieņemts, apsveicam referentu. Un ar to varam noslēgt mūsu šodienas sanāksmi. Nākamā sanāksme pirmdien pēcpusdien 23. maijā no 3 līdz 6.30 un otrdien no 9 līdz 12.30. Paldies, sanāksim ir slēgta.